Eh, cīnīties ar šo uh, slimību Eiropas Savienībā un citās valstīs. Paldies! Paldies komisāram Dalī. Līdz ar to esam beiguši debats par šo jautājumu. Nākamais būs īsa eh, prezentācija kolēģa Enrika Guerrero Salom par pasaules finanšu un ekonomiskas krīzes ietekmi uz jaunatīstības valstīm un attīstības sadarbību. Lūdzu vārds kolēģim Salom. Četras minūtes. Paldies, priekšsēdētā kungs, komisāra kungs. Finanšu krīze un ekonomiskā krīze ir īpaši ietekmējusi attīstības un jaunatīstības valstis, īpaši tās valstis, kurās ienākuma līmenis jau tā bija pietiekami zems. Eh, diemžēl krīze ir apturējusi arī izaugsmi, eh, arī tajās valstīs, kur bija vērojama tāda ilgspējīga izaugsme, kas palīdzēja eh, veidot daudz darba vietu, palīdzēja samazināt šo valstu ārjos parādus, palīdzēja rekonstruēt valstis un arī attīstības palīdzībai bija liela nozīme, taču jau pirms eh, šīs ekonomiskās krīzes eh, šis valsts ievaram cieta no pārtiks krīzes, un tālāk sekoja enerģētikas krīze. Un arī eh, tas bija ļoti grūti tām valstīm, kuras neražo ne gāzi, ne naftu, uh, un eh, tad arī uh, klimata krīze, un lūk, visas šīs krīzes visvairāk skar uh, trūcīgās valstis. Uh, finanšu krīze, protams, nav nākus tām par labu. Situācija ir izvērtējusi Eiropas komisija. Tā ir. Mm, brīdinājusi, ka vistrūcīgākās valstis skars arī trešais krīzes vilnis. Un šī krīze ir visaptveroša. Tā ir attīstības krīze, tā ir humanā krīze, tā ir ekonomiskā krīze, sociālā krīze. Šajās val, šās valstis cieši ekonomiskā izaugsme ir daudz zemāka, arī tirzniecības apjomi ir kritušies, un eh, tas eh, traucēs vai, vai pasliktinās šo valstu uh, situ, finansiālo situāciju, tekošā konta stāvokli šais valstīs, un, nu, samazināsies arī līdzekļi, ko imigranti uh, sūta atpakaļ savām mītnes zemēm, jo arī bagātajās valstīs ir samazinājies, samazinājusies nodarbība. Uh, Miljoniem bērnu vienkārši nomirs, teiksim, Āfrikā nabadzības dēļ, un tādēļ Eiropas balss ir jāpadara sadzirdama, un mums ir jāaicina Uh, starptautiskos donorus, kas ir apņēmušies sniegt palīdzību caur dažādām palīdzības programmām, arī respektēt šīs savas apņemšanās un jācenšas samazināt uh, sloks uh, uz imigrantiem. Mums ir jāmaina pašreizējā attieksme. Mēs nevēlamies apdraudēt Dohas attīstības raundu, bet mums ir jāvēršas pret nodokļu paradīzēm, jāstrādā pie mm, parādu moratoriju noteikšanas trūcīgākajām pasaules valstīm. Kā referents Es vēlējos panākt tādu iespējami labāko vienprātību. Esmu iekļāvis dažādu politisko partiju grozījums, taču rīt es nākšu klajā ar mutisko grozījumu 34. punktam. Es domāju, tas ir ļoti svarīgs punkts. Eiropā ir jārunā vienā Mm, balsī, lai palīdzētu eh, jauntās, jaunatīstības valstīm. Paldies, kolēģi Grerason. Tagad dos, dosim vārdu komisāram Dalī, eh, komisijas vārdā. Paldies, priekšsēd. Es vēlētos uh, apsveikt referentu ar šo ļoti plašo ziņojumu kā jau pareizi tiek uzsvērts ziņojumā, attīstības valsts daudz smagāk skāras krīzi nekā sākotnēji tas tika gaidīts. Vairākos veidos, kas skāra cenas, eksportīņēmums, turismīņēmums, kā arī e, kapitāla plūsmas samazināšanos viens un palīdzības samazinājums. E, finanšu e, attīst, attīstības eh, valsts finanšu vajadzības tomēr tikai pieaugušas. Tādēļ sociālai, eh, eh, sociālās izmaksas nācās sašaurināt, piemēram, pārtikas palīdzības jomā. Tas apdraud arī uh, tūkstošgadus attīstības mērķu sasniegšanu, kā arī jau pagājušo gadu gaitā panākto. Neskatoties uz globālās atlapšanas pirmiem mērķiem, uh, Eh, nu, pirmajiem eh, eh, tādiem kā prieksvēršnešiem ir valsts, it īpaši dienvidos no Sahāras Āfrikā, kas vēl neatlapst. Un ANO G20 un G8 mēs esam pieņemši lēmums, lai būtu konkrētu apņēmīgu lēmumu, eh, kā palīdzēt attīstības valstīm cīnīties pret krīzi. Eh, pagājušā gada pavasarī es pieņēma eh, mētiecīgu pasākumu kopumu, lai cīnītos pret krīzes sekām, lai aizsargātu attīstības valsts un visvājākos ir īpaši ES. Reakcija ne tikai ir kopienas, bet arī tās dalību valstu atbildi G20 ir prasījusi arī starptautiskām finanšu institūcijām rīkoties. Cieša sadarbība ar Pasaules banku un Starptautisko malūtas fondi mums ļāvusi e, mūsu palīdzību mētiecīgāk e, eh, novirzīt. E, komisija ir izveidojusi un tādu ļoti konkrētu ad hoc mehānismu Vulnerability Flex Eh, lai atbalstītu vistrūcīgākās valsts ar eh, ātrāku palīdzību, ļaujot tām eh, saglabāt prioritārus maksājumus galvenokārt sociālajā jomā. Citi pasākumi sevi ietver ad hoc valstu pētījums, kā arī Eiropas attīstības fonda pārskatīšana vidēji termiņu, ko atbalsta tradicionāls fleks instruments Eh, un te ir eh, iespējama arī eh, palīdzību sniegt ātrāk nekā sākotnēji paredzēts. Komisijas palīdzībai ir un paliek nozīmīga loma atbalstot mūsu partneru centienus cīņā pret krīzi, tādēļ komisija apsveic jūsu atbalstu aicinot dalībvalsts uh, saglabāt savu apņēmību līdz 2015. gadam, uh, saglabāt 0,7% no uh, eh, IKP mērķi. Arī citām valstīm vajadzētu ambiciozus mērķus izvirzīt, un mums jāaicina visu devēju sabiedrību uh, saglabāt savus solījumus attiecībā uz palīdzības apjomu un efektivitāti. 21. aprīli komisija publicēs savu ikgadējo uh, attīstības uh, uh, ziņojumu Eh, par dalībvalstīm, eh, kas būs arī adresēt. Eh, Tad būs vērsts galvenokārt uz tūkstošgadus attīstības mērķu sasniegšanu līdz 15. gadam un kas ir jādara, lai to panākt. Tā būs arī iespēja sniegt ambiciozu ES ieguldījumu gaidāmam ANO MDG pārskatīšanai Eh, septembrī. Un komisija tādēļ un kopien kopumā turpinās spēlēt starptautiskā attīstības palīdzībā vadošu lomu. Paldies komisāram Dalī. Tagad eh, tūlīt pat ķermies pie brīvā mikrofona eh, procedūras. Vispirms kolēģi Bazesku. Liels paldies priekšsēdētāji! Ekonomikas un finanšu krīze ir ļoti lielā mērā skārusi Moldovu, kas ir uzskatām par jaunatīstības valstu. Pagājuši gadu saskaņā ar eh, Starptautiskā valodas fonda rādītājiem ekonomikas attīstība ir mazinājusies par 9% pagājuši gadu. Moldovas eh, republika ir uh, uz gadu uh, noalgojis deviņus augsta līmeņa Eiropas Savienības eh, pārstāvis, eh, lai varētu eh, uzlabot situāciju ekonomikā, ņemot vērā to, ka Moldova un Rumānija runā to pašu valodu, runāt par pašā valodā, mēs varam uh, gūt labumu no, no šīs sadarbības Ir eh, daudz Moldāvu, kas strādā eh, rietumvalstīs, un viņi sūta valdu, naudu uz Moldavu. Uh, eh, uz 2011. un 2000, līdz 2013. gadam uz šo periodu Moldāva ir saņēmusi 2,6% no SVF palīdzības pakotnes. Lūdzu, Bazēsku kungs. Priekšsēdētāji, kungs. Uh, krīzes cēloņi nav meklējumi jaunatīstības valstīs, taču tās šī krīze ir skārus vismagāk. Un tas arī parāda uh, to, ka arvien mazāk ir. Um, uh, maz, arvien mazāk ieplūst nauda šajās valstīs, uh, arī no to valsts pilsoņiem, kas strādā ārpus šo valsts teritorijām. Jaunatistības valstis jāņem vērā šajā globālā, globālā ekonomikas darba kārtības kontekstā. Finanš, uh, valsts uh, finansējums uh, šai tēmai ir jābūt eh, vienai no galvenajām tēmām G20 sanāksmē saistībā ar jaunatīstības valstīm. Mums ir eh, jātiec pēc tūkstošgadus attīstības plāniem un eh, mērķiem un arī jā, jāuzlabo ilgspējīga attīstība. Paldies, nākošais runātais Sančes kungs. Labvakar, priekšsēdētāji komisāra kungs.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 AKK un e Eiropas Savienības kopīgā sadarbības delegācija. Un tur būs runa par e, kultūrvēsturisko produktu izplatīšanu Eiropas Savienības tirgū. Un tādā veidā mēs arī mēģināsim sekmēt uh, kvalitatīvu lauksaimniecības produktu iz, iz, um, izplatīšanu Eiropas Savienībā. Paldies! Pa... Paldies kolēģim Šmitam. Nākamais kolēģis Ferreira minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Šī krīze, par kuru mēs runājam šajā ziņojumā, uh, Un visas tās iepriekšējās krīzes, pārtiks krīze, enerģētikas krīze un tā tālāk un tā tālāk, tās visas būtībā parāda struktūrālo krīzi, kādu mēs piedzīvojam pēdējās desmitgadēs. Un Zemsahāras Āfrikā mēs, piemēram, skaidri varam novērot, ka ka nepārtraukti ir izaicinājumi, ar kuriem tām nāks sastapties gadu no gada. Uh, Un faktiski šīs valsts nepārtraukti nonāk vienas un tās pašās grūtībās. Viņiem nav diversifikācijas, ir grūtības ar eksportu, nav labi attīstīts lauksaimniecības sektors, vāj attīstīts turisms, eh, kas varētu nest kapitāla ienākums. Un eh, faktiski nepārtrauktā tirgus liberalizācija tikai radīs arvien jaunas problēmas Un faktiski šis valstis ir būtībā šī te krīze, faktiski viņas ir saminusi, būtiski samīdījusi. Un es domāju, šis valsts arī cenšas maksāt savus parādus, taču tie šķiet pieaug astronomiskā ātrumā, un šiem valstīm ir ļoti grūti kaut kā izkulties no šī aburtā loka. Paldies, kolēģi! ir arī e, sakars ar taisnīgumu, ka mēs ievaram runāšanas laiku. Un tagad brīvā mikrofona procedūras noslēgumā kolēģis Melcers augstākais minūti dodam jums laiku. Kopš 30 gadiem piedzīvojam visdziļāko finanšu un ekonomisko krīzi, un tā aizskāros Eiropu ne tikai ļoti skar, bet arī attīstības valsts ir īpaši smagi cietušas. Tādēļ e, turklāt tās vismazāk var, e, ir vainīgas pie tās e, neatbildīgas spekulācijas, kas ir atrauc no reāls ekonomikas, īpaši anglosakšu telpā, ir pasauli novēruši finansiālā sabrukuma priekšā. Tādēļ pilnīgā deregulācija ir izgāzusies. Eiropas valstis masīvi parādas nast sev uzkrauj, bet attīstības valstīm tas nemaz nemaz nav iespējams eh, parasti. Tādēļ tām jādod iespēja pašām savas tautsamniecības atkal stiprāk aizsargāt no e, dempinga importiem, kas e, sagroja vietējo tirgu un e, cilvēku e, dzīves pamats. E, mums jādod iespējām e, e, pašām e, e, izķeproties no krīzes. Klasiskā attīstības palīdzība ir izgāzies. E, ļaunums ir jāapkaro saknēs, ir jāaizliedz spekulatīvas prakses un jātri jāievieš eh, tra transakciju nodoklis. Paldies! Paldies, kolēģi Melcer! Vai komisija vēlreiz vēlētos ņemt vārdu? Nē, līdz ar to šīs debats ir beigušās. Balsojums būs rīt nākamā sēde, rīt ceturtdien, 20, 25. martā no 9 līdz 2013. Eh, darba kārtība ir publicēta, tā ir pieejama EP eh, mājaslapā. Paldies visiem kolēģiem un tūkiem, kas aiz pienākumu vai aiz sajūsmas par Eiropas politiku ir tik ilgi eh,